vai būs vajadzīgas papildus pūles, vairāk sapratnes un sapratnes par finanšu kontroli un visiem pāriem jautājumiem. Paldies! Zver, kungs, lūdzu. Prosim. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod.